Morning. Labrīt. Hello. Good morning. Buenos días, queridos colegas, señoras, señores. Labrīt, godāmie kolēģi, dāmas un kungi. We thank you so that we can get started. Es domāju, ka mēs varētu sākt uh, Lībe komitejas sanāksmi, apstiprinot uh, piedāvāto darba kārtības projektu. Pirmām kārtām mums vajadzētu atzīmēt, ka uh, punkts par kritisko infrastruktūru un brīdināšanas tīklu ir atlikts līdz nākamajai sanāksmei koordinātoru sanāksme, eh, kas būs slēgta, kā vienmēr, notiks no 11.30 līdz 12.30. No objections? Vai kādam ir iebildumi? No. Nē, ļoti labi. Tādā gadījumā uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. We proceed now to the announcements. Tagad priekšādētāja paziņojumi. Pirmkārtām. Mēs visi zinām, ka Lībe delegācija tika nosūtīta uz Vašingtonu. Tas notika pagājušajā nedēļā. <clears throat> Lībe delegācija tikās ar eh, kongresa un ASV administrācijas eh, dalībniekiem. Esam saņēmuši informāciju, ka šīs sanāksmēs bija ļoti noderīgas un būs eh, arī liederīgas mūsu turpmākajam darbam. Mēs runājām gan par eh, PNR, par pasažieru datu reģistriem, gan par pasažieru datu aizsardzību un citiem jautājumiem. Tāpēc mūsu ieteikums ir apstiprināt šīs delegācijas eh, ziņojumu nākamajā sanāksmē, nākamajā koordinātoru sanāksmē. Nevis šodien, bet nākamajā tik līdz šis ziņojums būs gatavs. Tagad mēs varam pievērsties. Jā, Lūdzu. Es uh, esmu ļoti priecīga, ka esat šeit, uh, priekšsēdētāji. Varbūt es uh, tagad kavēšu jūsu laiku, bet. Jā, es vēl ar savu reizi teiktu, ka esmu priecīga, ka esat šeit. Yes. Tak. Eh, jā. Kā jau es teicu? Esmu nedaudz vīlusies par uh, faktu, ka komiteja sanāksmes sākas tik vēlu. Šī ir viena no svarīgākajām komitejai, eh, komitejām, kuras spriež par ļoti aktuāliem jautājumiem, bet mēs darbu sākam ļoti novēloti. Šodien darbu esam sākuši 9.15. Mēs būtu varējuši nosūtīt pāris ēpastus, varbūt pat uzrakstījuši kādu rakstu pa šo laiku. Ir ļoti grūti ievērot mums atvēlēto laika grafiku, jo mēs e, nevaram izskatīt visus jautājumus. Es ceru, ka nākamreiz mēs varēsim sākt darbu laikā. Jā, protams, es biju šeit e, jau uz e, deviņiem, bet es apspriedos ar dažiem deputātiem šeit telpā. Es ļāvu deputātiem sarunāties, ļāvu, uh, lai vairāk deputātu varētu piedalīties sanāksmē. Mēs uh, ņemsim vērā jūs ieteikumus. Mums, protams, ir jāatvēl visiem laiks, lai varētu izskatīt visus jautājumus. Es saprotu, ka mēs Lībe komitejās darbu nevienmēr sākam laicīgi. Uh, Mēs eh, centīsimies darīt visu iespējamo, lai izskatītu darbu kārtību un lai nākamreiz arī sāktu darbu laikā. Trešais punkts. Iegadējas ziņojums par piekļuvi dokumentiem. Tas ir pirmais darba kārtības eh, punkts. Tad, tad eh, iegadējas ziņojums par piekļuvi dokumentiem. Par to ir atbildīga Hautals kundze. Viņa ir referente. Šis ziņojums runā par praktiskiem aspektiem, piemērojot regu, regulu 1049 čērsvītra 2001, kur runa par piekļu dokumentiem. Šis ziņojums mums ļaus domāt arī par ar regulas 1049-2001 praktisku piemērošanu un par iespējamām izmaiņām šajā regulā. Par to ir atbildīgs Kešmena kungs. Es vēlētos atgādināt, ka uh, komiteja ieteica pārskatīt šo priekšlikumu uh, eh, 2008. gadā, un es vēlētos jums atgādināt, ka komisija mārtā šogad eh, izdeva citu uh, grozījumu priekšlikumu par regulu uh, 1049-2001, kas paplašinātu šīs regulas aptvērumu, lai tā attiektos arī uz citām Eiropas Savienības iestādēm, birojiem un aģentūrām. Lībe organizēja uzklausīšanu par caurskatāmību, ko vadīja Hautals kundze un Kešmina kungs un kā arī Jetenmeki kundze no AFKO komitejas. Tagad došu vārdu referentei Hautals kundzei, kas runās par gada ziņojumu par regulas 1049 šeit rīta 2001 īstenošanu. Hautals konce, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā nedēļa Lībe komitejā organizēja ļoti veiksmīgu uzklausīšanu par pašreizējo situāciju attiecībā uz piekaļuvi dokumentiem ES iestādēs. To vadīja Kešminkungs, Ietinmakī kundze un es patī. Uh, Un varētu teikt, ka mēs ieguvām ļoti skaidru ainu par pašreizējo situāciju. Neskatoties uz to, ka ir spēkā ļoti labs eh, likumdošanas ietvars, proti regula 1049-2001, kas darbojas jau desmit gadus, mēs redzam, ka Eiropas Savienības institūcijas izrāda nevēlēšanos saprast savus pienākumus pret pilsoņiem. Tas viss notiek neskatoties uz uh, Lisabonas līguma iestenošanu, kas nodrošina, ka piekļuvi dokumentiem ir viena no pamatiesībām. Galu galā pilsoņiem ir jānodrošina informācija, lai tie varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā. Tas taču ir uh, modernas demokrātijas priekšnosacījums. Es uh, skatījos uz to, kāda ir prakse institūcijās regulas 1049 īstenošanā. Es um, pētīju situāciju attiecībā uz pilsoņiem, kas pieprasa dokumentus. Bieži vien mēs uh, dzirdam no institūcijām, ka esam uh, aptvēruši tik un tik procentus no visiem pieprasījumiem, situācija ir ļoti laba, bet uh, ir jāatcerās, ka uh, Institūcijas bieži vien atsakās e, izdot dokumentus, un ļoti bieži tiek e, ļaunprātīgi izmantota iespēja piemērot principus, kas ļauj atteikt dokumentus saskaņā ar regulu 1049. Es vēlētos atgādināt, ka Kešmina kungs strādā pie šīs regulas atkārtotas Eh, pārskatīšanas, un tagad komitejai ir jādomā, kā tā reaģēs uz komisijas otro priekšlikumu, kas, eh, manuprāt, ir izdots divus gadus pēc pirmā priekšlikuma. Te ir runa par regulas aptvēruma paplašināšanu, tā lai Lisabonas līguma prasība par uh, citu iestāžu iekļaušanu, ne tikai trīs galveno kopienu iestāžu iekļaušanu, uh, arī tiktu uh, iekļauta šajā regulā. Šāda situācija pastāv, jo daudzas institūcijas, piemēram, Eiropas medicīnas aģentūra vai pārtikas nekaitīguma aģentūra vai ārējās rīcības dienests pašlaik saskaras ar situāciju, kur tām ir jāizteno savi pienākumi. Vēl kas, ko mēs atklājām pagājušajā nedēļas uzklausīšanā, uh, Īsnībā ļoti maz pilsoņu zina, ka šīm aģentūrām un pārējām institūcijām ir jāpiemēro noteikumi par piekļuvi dokumentiem. Viens no galvenajiem novērojumiem, ko uh, vajadzētu izdarīt, institūcijas izmanto uh, iebildes, proti, ka tās var vēlāk atbildēt uz uh, pilsoņu pieprasījumiem, un bieži vien šāda kavēšanās nozīmē to, ka informācija ir zaudējusi savu vērtību. Mums šo jautājumu vajadzētu pētīt, mums vajadzētu domāt par to, kā nodrošināt, lai institūcijas rīkotos ātri un respektētu pilsoņu nepieciešamību iegūt attiecīgo informāciju un iegūt to ātri. Tāpat arī es domāju, ka Eiropas tiesības sārgs, kas ir darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu lielāku caurskatāmību un lielāku piekļuvi dokumentiem, izrāda proaktīvu pieeju šim jautājumam. Viņš saka, ka institūcijām un pilsoņiem um, būtu iespēja izvairīties no lieka darba, ja uh, pastāvētu reģistri, kur dokumenti būtu iegūstami uh, tieši. Mēs arī esam konstatējuši, ka tiesiskā situācija attiecībā uz piekļuvi dokumentiem īsnībā ir ļoti laba. Eiropas tiesas ir eh, pieņēmušas daudz eh, progresīvu lēmumu attiecībā uz to, kā šo regulu vajadzētu tulkot, un tādējādi šīs caurskatāmības atvērums paplašinās bet mēs redzam arī uztraucošas tendences, galvenokārt padomē, bet arī citās institūcijās. Tiek eh, teikts, ka šos eh, regulas ierobežojumus var interpretēt ļoti plaši, un tas noteikti ietekmē pilsoņu tiesības iegūt informāciju. Viena no galvenajām iebildēm, ko institūcijas izmanto, un šķiet, ka arī parlaments uh, šeit ir mazliet vainojams, ir tas, ko mēs jau gadiem ilgi saucam par institūciju iespēju uh, pārdomāt, iespēju uh, pārdomāt savu lēmumu. Tas rada dažādus šķēršļus. Tas nozīmē, ka institūcijām patīk slēpt uh, dažādus dokumentus, ir īpaši tādus dokumentus, kurie runa par sagatavošanos lēmumu pieņemšanai. Pilsoņiem taču ir eh, tiesības eh, zināt par to, kas notiek pirms tiek pieņemts galīgais lēmums, jo pretējā gadījumā pilsoņiem nav nekādu tiesību piedalīties publiskajās debatēs. Viens no ēnu referentiem bija ļoti priecīgs par to, ka es eh, skatījos arī uz vienu no tiesas prāvām, kas ļāva mums pārdomāt mūsu darbu attiecībā uz tiesību aktu grozīšanu. Uh, Man ir jāsaka, ka es uh, konstatēju, ka situācija ir patiešām traģiska. Daudzas dalībvalstis publicē informāciju par, par ties, tiesisko aktu priekšlikumiem. Visaktuālākais gadījums ir kāds NVO info, un šī NVO atklāja, ka dalībvalstis ļoti negribīgi publicē katras dalībās nostāju attiecībā uz konkrētu tiesību aktu. Tas eh, nozīmē, ka šī situācija ir patiešām paradoxāla. Eiropas kopiena tiesa pavisam nesen pieņēma ļoti svarīgu nolēmumu, kurā ir teikts, ka padome izmanto nepareizās iebildes sakot, ka ja šīs eh, nostājas būtu zināmas eh, pilsoņiem, kamēr tiesība akts tiek izskatīts, tad tas nekādā gadījumā nekavētu eh, dalībvalstis un valdības izmainīt savu nostāju. Ir jāatcerās, ka pilsoņi uh, sapratīs, ka šīs debates notiek, un šajās debatēs var piedalīties arī pilsoņi. Uh, Un, ja pilsoņi saprastu, ka šo nostāju var arī mainīt, tad eh, nav eh, nekādas nepieciešamības nepublicēt šādu informāciju. Padome saprot, ka uh, pastāv ļoti liela nevēlēšanās sekot tiesas ieteikumiem. Lisabonas līgums paredz lielāku caurskatāmību, bet mēs saskaramies ar arvien lielāku nevēlēšanos rīkoties. Uh, Tāpat arī es vēlētos uzsvērt lietu, ko izskatīja tiesības sāks pagājušā gadā. Tika uzaicināta Eiropas zāļu aģentūra, kas bija klasificējusi in, kādu informāciju kā konfidenciālu. Tur bija runa par eh, pretaptaukošanās medikamentu sastāvu. Tiesības sargs uzskatīja, ka šai iestādēji būtu bijis jāiesniedz šī informācija pilsoņiem, jo pilsoņiem ir tiesības to zināt. Cik tālu es zinu, šī rekomendācija tika izpildīta. Tāpat mums ir jāpadomā arī par problēmu, kas tika nosaukta vārdā iepriekšējās nedēļas uzklausīšanā. Noteikumi attiecībā uz eh, dokumentu klasificēšanu rada problēmas. Šos noteikumus pieņem katra konkrētā iestāde. Manuprāt, ne tikai Kešmena kungs eh, savā ziņojuma projektā, bet arī vairāki pētnieki pagājušajā nedēļā iesaka, ka eh, šos eh, klasificēšanas noteikumus vajadzētu pieņemt tiesību aktu līmenī. Tie nedrīkstētu būt iekšējie disciplinārie noteikumi. Un uh, Kešmina kungs arī paceļ e, šos e, klasificēšanas noteikumus no iekšējā noteikuma līmeņa līdz pat regulas līmenim. Esam dzirdējuši, ka iestādes var viegli apiet e, caurskatāmības noteikumus, vienkārši nosakot pārāk augstu klasifikāciju dokumentiem. Mēs esam redzējuši ļoti daudz dokumentus, kuriem ir ierobežota piekļuve vai pat uh, limitēta piekļuve. Un eh, šī klasifikācija limitēts nepastāv nevienā no tiesību aktiem. Mums ir jānodrošina, lai tiesību akti, kas runā par šiem jautājumiem, būtu patiešām eh, pareizi, un eh, parlamentam un padomēji kopīgi vajadzētu noteikt, kādai ir jābūt piekļuvē šiem dokumentiem, vai tas ir augsts noslēpums vai tikai noslēpums. Mums nevajadzētu izmantot klasifikāciju kā uh, priekšnosacījumu neatļaut piekļuvi dokumentiem. Mans darba dokuments ir sadalīts uh, četrās daļās. Es uh, plānoju gatavot ziņojumu par uh, noteikumiem par piekļuvi dokumentiem pavisam drīz, un es arī ceru, ka ēnu referenti varēs drīz satikties. Es vēlētos pateikties visiem referentiem un ēnu referentiem par labo sadarbību, un es domāju, ka arī mēs attiecībā uz Kašminkungu ziņojumu mēs varēsim virzīties uz priekšu pavisam drīz. Thank you, Mrs. Liels paldies! Kašmankungs, lūdzu! Liels paldies! priekšsēdētājiem. Es vēlos arī pateikt uh, Heidi uh, Hautalai paldies arī par uh, lielisko prezentāciju. Ieteic, ka ziņojumā šeit mēs runājam par praksi, par to, kādā veidā tiek īstenota 1049 regula. Kā tā tiek īstenot galvenokārt starp trim institūcijām, pirms vispār uh, Lisabonas uh, līgums stājās spēkā. Uh, Tas būs ļoti interesanti arī pārskatot praksi, raudzīties, vai, mm, vai joprojām vēl ir šī pretestība dažu dokumentus darīt pieejamus. Ir, um, tad ir simbiozes starp to, ko dara Hautals kundze savā ziņojumā un tas, ko esmu iecerējis darīt ar savu ziņojumu pārskatu 1049 regulu. Viņa minēja dažus ļoti svarīgus elementus. Uh, klasifikāciju un arī esatmo overklasifikāciju. 1049 regula jāatceras ir ļoti skaidri atrunā piekļūs principu un arī atteikšanos. Atteikšanās padarīt dokumentus padarīt pieejamus šādai atteikšanai jābūt ļoti reti. Tas atbilstīt 4. pāntam atbilstīgi izņēmumiem vai 9. pāns attiecībā uz delikātiem jutīgiem dokumentiem un arī Hautels kundze ļoti labi apskata klasifikācijas aspektu. Jā, mums ir nepieciešama konsekvence uz dokumentu, uz piekļu dokumentiem. Un, teiksim, tas pats dokuments divās institūcijās, jums ir jānodrošina šī piekļuva dokumentiem, lai tā būtu konsekventa, tad mums ir jābūt vienotiem noteikumiem par klasifikāciju, institūcija iekšējie noteikumi par kl dokumentu klasifikāciju. Es, kā piemēra, esmu šeit ņēmis pārdomas noteikumus par dokumentu klasifikāciju. Tas ir skaidrs, jums ir vienoti noteikumi visās institūcijās, e, aģentūrās un iestādēs. Uh, tad, manuprāt, Un tā ir tāda, mēs varam nodrošināt principāli pieeju piekļuvu dokumentiem, un šī piekļuva kļūst vienkāršāk. Kautos kundze runāja arī par uzklausīšanu, kāda notika pagājušajā nedēļā. Jāteic, ka uzklausīšana bija ļoti veiksmīga. Uzklausot arī NVO un praktiķus, kuri tik bieži uh, strādā ar dokumentiem, un bieži vien viņiem arī tiek liekta piekļuve dokumentiem viņa darba gaitā. Bija ļoti interesanti arī uzklausīt no dažām aģentūrām, kuras uh, iet tālāk par nepieciešamo attiecībā uh, uz uh, atvērtību un caurskatāmību. Tas, kādā veidā viņi īsteno 1049 regulu kā savu darba pamatu un arī to iekļauj savas eh, aģentūras darbā eh, laikā, piemēram, Eiropas eh, Investīcija Banka un arī Frontex. Ir divi lieliski piemēri šai ziņā. Migrējā ziņojumā par 1049 regulas piemērošanu mēs saņemām divus svarīgus spriedumus. Bavārijas lāger gadījums lieta Tad uh, ir spriedums galvenokārt balstīts uz interešu uh, līdzsvarošanu, izvērtēšanu. Um, pagātnē komisija ir liegusi piekļuvi dokumentiem, jo tā sacīja, ka tas uh, pārkāptu data aizsardzības regulas noteikumus. Tas bija arī iemesls, kādēļ bieži vien tika liekta piekļuva dokumentiem. Datu aizsardzības jautājums arī tika skatīts šajā lietā. Tāpat arī uh, piekļuves uh, princips, ka ir nepieciešams uh, līdzsvarot intereses. Vienkārši nevar pateikt, ka uh, cilvēki tiek saukt vārdā dokumentā, līdz ar to tas ir pamats liekt piekļuvušiem dokumentiem un arī datu aizsardzības uzraugs arī uzskata, ka arī šajā ziņojumā ar grozījumiem ir panākt lielisks līdzsvērs, kur tiek nodrošināta data aizsardzība, bet tāpat laikā arī tiek uh, nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība. Vēl viena interesanta lieta, un tas tik tiešām ir interesanti. Eiropas kopienas tiesas spriedums par piekļuvi padomis nostājām attiecībā uz 1049 regulas pārskatīšanu. Citiem vārdiem sakot, mēs mēģinām raudzīties, vai dalība valstis vispār iestājas pār šīs regulas pārskatu, vai tās ir par caurskatāmību, vai tās ir pret šīs regulas pārskatīšanu. Viens no argumentiem, kurus min dalība valstis, šeit arī mudinu kolēģis, par to padomāt. Arī lieldienās šis ir brīnišķīga literatūra, kad Kafkas novela pilnīgi, kur padomes juridiskai dienesta pārstāvis norāda uz to, ka viņi uzskata, ja padoms nostājas būs publiski pieejamas, tad tās nevar būt. Uh, uh, pilnīgi skaidras un godīgas, jo pēc sabiedrības uh, spiediena varētu padomē mainīt šo nostāju. Tas tiešām ir kaut kas uh, neticams. Tas ir viens no šiem spriedumiem, kas ir tik dīvains tieši no juridiskā viedokļa. Lasot to tiešām ir jāsmaina, cik uh, uh, radoši ir argumenti, lai liektu piekļūt dokumentiem. Un šeit es domāju, ka padomas dokumenti ir absolūti svarīgi. Uh, Nu, nemuļķosim paši sevi. Eiropa pašlaik šārso ļoti sarežģītu laiku. Gā, katrā dalība valstī, kur uh, cilvēki vēlas zināt, vai mēs arī saņemam no Eiropas to, ko mēs sagaidām, vai mums ir ne, tiešām nepieciešams uh, Nu, tik apņemts pilnīgi, kādēļ vienmēr Eiropa mums saka, ko darīja kā Zviedrijā, Portugālē, Itālijā, Īrijā, Spānijā un tā tālāk tā joprojām. Un tad, kad jums ir piekļuve padomas dokumentiem, tad jūs redzat, kā mūsu ministri, valdības ved sarunas, kā balso, bet viņas to dara konfidenciāli noslēpumā, uh, arī parlamentārieši atgriežot nacionāla, atgriežoties nacionālajos parlamentos nezina, nav lietas kursā par to, kādā veidā viņu valdības, uh, valdību pārstāvi ved sarunas un kā viņi balso ministru padomēs. Un tad, kad tas būs pieejams sabiedrībai un kontrole, jāteic, šeit nav slikta lieta, kad mēs to pakļausim sabiedrības kontrolē un uzraudzībai, piemēram, arī apvienotās karalistes ministri. Uh, Uh, norāda savām nostājām, tad viņi groz savus nostājas, lai panāk kompromisu, un tad balso, un kad viņi dodas uz Vestminsteru, uz parlamentu, tad viņiem ir jāatskaitās par lēmumiem, kāds viņi ir pieņēmuši. Un tas arī uh, norāda uz pilsoņiem uz to, ka Eiropa neuzspiež lietas, nē, par šīm lietām lēmums pieņēma mūsu ministri valdību pārstāvi padomē, un šī netaisnība attiecībā uz Eiropas institūcijām, uz Eiropas vērtībām, tas ir uh, jāizbeidz, tas nedara ne labu nevienam, un arī Šīs muļķības, kādas es arī lasu sandītājums, uh, laikrakstos. Tās veicina eiroskeptiķi, kas vēlas nodarīt kaitējumu Eiropas Savienībai, kas ir lielākais un veiksmīgais projekts kopš otrā pasaules kara. Tādēļ šis ziņojums ir tik svarīgs, jo mēs varam tagad sākt teikt, kur trūks caurskatāmība un kur tā ir jāpaskaidro. Regula 1049 to nosaka pienākumu. Dokumenti ir jāpadara pieejami, un ka tie nav darīti pieejami, tas ir jāpamato, jāsniedz konkrēts iemesls sateikumam. Šeit es domāju, ka mēs ļoti laicīgi tagad skatām šo trīs institūciju darbību un arī atsaucoties uz neseno komisijas priekšlikumu pār regulas 1049 eh, pārskatīšanu. Too late. Priekšlikums ir divus gadus par vēlu, un tas nav nepieciešams pāns pār, kuriem uh, ir apsainības intervības uh, līgumu, īpaši 15. pāns. Tam ir savs piemērošanas laiks, vienalga, vai tas ir minēts 10.49 regulā vai nē. 15. pāns, jo īpaši 3. punkts šajā pāntā Un vai pilsoņu līdzlīd demokrātiskā procesā vienmēr šis, uh, vienmēr uh, šīs pāns būs spēkā, kamēr pastāvēs Lisabonas līgums. Uh, komisijas priekšlikums varbūt ok, ir labs, bet tas nav nepieciešams. Ja mums jau ir šis pāns. Labāk jāsadarbojas starp institūcijām, lai rastu veidu, kādā varam uzlabot piekļuvi dokumentiem. Arī šis ziņojums ir ļoti svarīgs kā mēs varam uzlabot piekļuvu un uzlabot. Atvainojiet, priekšsēdē runāju ļoti ilgi, bet godīgi sakot, tas ir tik svarīgi. Tas ir viens no svarīgiem jautājumiem, jo mēs vairāk atvērsim institūcijas, jo vairāk cilvēki sapratīs, ko mēs darām, un arī sapratīs, kādu labu darbu veic Eiropa. Un ka Eiropa bieži vien vienkārši tiek izmantota kā grēkāzis Tad, kad uh, nacionālajām valdībām ir jāpaskaidro nepopulāri lēmumi, bet kad ir kas labs, tad viņa kā saka, ka tās ir nacionālās valdības, kas ir panākušas pozitīvo. Paldies. Thank you, Mr. Cashman. Now we hear from the member. Paldies, Kašman kungs. Tagad uzklausīsim uh, deputātus. Es redzu, ka Busetā kungs vēlas izteikties kā pirmais. Jā, paldies, priekšsēdētāji. EPP ēnu referents. Uh, šajā jautājumā ir manā, mana kolēģa Renāta Somer, kur nevarēja ierasties uz šās dienas sanāksmi, tāpēc es vēlētos izteikties viņas vārdā. Vispirms vēlos pateikties Hautals kundzei par ārkārtīgi interesanto prezentāciju un par to, ka viņa izvirzīja priekšplānā dažas idejas, kas bija EPP idejas, kuras piedāvāja eh, nedaudz niansētāku pieeju tai, kuru nu pat izklāstīja iepriekšējais runātājs. Vispirms jau jāsaka, ka mums ir kopīgs izējas punkts. Tas ir jāsaprot pavisam skaidri, un mūsuprāt, izējas punkts ir uh, domāt par to, kā mēs varētu padarīt Eiropu labāk saprotam un atklātāku. Tas ir ļoti izšķirīgs jautājums, kā mēs varam nodrošināt pilsoņiem dokumentus, kur ir nepieciešami, lai labāk saprastu Eiropas Savienības darbību un to, ko mēs šeit darām. Tāpēc arī ir nepieciešams eh, nodrošināt pareizo līdzsvaru starp atklātību un atvērtību no vienas puses un no otras puses. Uh, cenšanos nodrošināt Eiropas Savienības darbības efektivitāti. Vairākas idejas tiek izvirzītas priekšplānā, tā piemēram šī te kopīgā virtuālā telpa, par kur tiek runāts arī darba dokumentā, kas eh, novestu pie tā, ko mēs uzskatām par milzīgu dokumentu plūsmu, kas varbūt nemaz nav sabiedrības interesēs, plašākas sabiedrības interesēs. Tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jādomā par to, vai tas tik tiešām palīdzēs nodrošināt atklātību, vai arī gluži pretēji tas um, pilnībā iznīcinās uh, šo te telpu, kas ir dom, nepieciešama likumdošanas procesā. Iepriekšējais runātājs teica, ka padomas argumenti par savas pozīcijas uh, publicēt publiskošana šķiet tāds kā kafks cienīgs process, bet es vēlētos teikt, ka varbūt tā ir tiesa, ka ja padome rīkojas spiedienu ietekmē, un ja dalībvalsts rīkojas spiedienu ietekmē, ja tā ir jāpublicē savus, uh, savu pozīciju, tad iespējams uh, šāds spiedienu ietekmē uh, tiek publiskots kas tāds, kas patiesībā nemaz nav uh, šīs attiecīgās dalībvalsts pozīcija, un mums ir jādomā par to, vai tas novedīs pie atklātības vai nē. Es domāju, ka tas ir arguments, kas mums ir jāņem vērā. Mēs nevaram uh, gluži vienkārši aizbildināties ar to, ka tas ir uh, Kafkas cienīgs process. Mums ir jāpieiet tam realistiski. Es nedomāju, ka mēs varam būt par tādu pieeju, mm, saskaņā ar kuru padomas dokumenti netiek publiskoti. Nē, tā nav. Bet es domāju, ka publiskošanas procesam nevajadzētu būt tādam, kas liek dalībvalstīm atturēties no tā, ko tās patiesībā vēlas teikt. Ir arī zināmas grūtības, ar kurām mēs saskaramies dažu Eiropas Savienības aģentūru gadījumā, piemēram, Eiropol un Frontex, jo jūtīga, ārkārtīgi slepena informācija ir uz spēles, un varbūt, ka mums šķīst labi, jā, visu mēs varētu publiskot sabiedrības vārdā, bet tādās gadījumās, kad runa ir par slepenu informāciju, jo īpaši gadījumos uh, kad runa ir par šādām te varas īstenošanas aģentūrām un to darbu, es domāju, ka mēs nevaram pieiet šim jautājumam tik vienkārši. Tālāk, ir trīs problēmas mūsuprāt. Vispirms jau šis sajaukums starp uh, sabiedrības piekļuvu dokumentiem no vienas puses un no otras puses starp institucionālā piekļuvi. Proti to piekļuvi, kurai mums kā institūcijām būtu jābūt dokumentiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu sajaukt šīs divas lietas, jo uh, pretējā gadījumā mēs uh, tikai pasliktināsim šīs debatas. Otrakārt, mums joprojām ir problēmas ar definīcijām. Tā, piemēram, dokumenta definīcija. Bieži vien tā tiek sajaukt ar informācijas definīciju, institī, institūcijas definīciju un likumdevēja definīciju. Un arī vispārējās uh, sabiedrības intereses. Kas tas gal galā ir? Tas vēl nav definēts. Un treškārt, mēs uzskatām, ka mums būtu jārīkojas piesardzīgi, ja mēs samazinām šo manevrēšanas, jeb ja pārdomu iespēju. Mums kā likumdevējiem būtu jādod iespēju pārdomāt un diskutēt ar zinām konfidencialitāti, lai mēs patiesi varētu dalīties ar viedokļiem. Uh, Jo, ja mēs pilnībā publiskojam um, savus viedokļus, domas, dokumentus, mēs, ga, mēs gal galā atturēsimies no savu viedokļu paušanas. Tātad, sakot pavisam skaidri, EPP nav pret Hautās kundzes teikto, bet mēs uzskatām, ka mums būtu jāizraugās nedaudz niansētāka pieeja šajā jautājumā. Paldies! Paldies Bulsutelkungam. Dijankungs vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies priekšsēdētā. Es vēlos pateikties referentam Hautās kungam un arī Maiklam Kešmanam, jo vispirms jau viņi mums ir snieguši diezgan plašu informāciju, kas ir ļoti nepieciešama, un Maikls arī atsaucās uz Eiropas Savienības dalībvalstīm kā tādām. Es vēlētos uh, dažus uh, minūtes veltīt pārdomām tieši par šo jautājumu. Es domāju, ka mēs šeit un arī Strasbūrā cenšamies uh, it kā atstāt ārpus procesa vēlētājus, tad, kad tas tik tiešām kļūst interesanti. Un pilsoņi gal galā uzzina tikai rezultātu, iepazīstoties ar informāciju uh, laikrakstos, un es domāju, ka, piemēram, somiem tas nepatīk, vismaz 20% somu tas nepatīk. Un tā ir problēma, jo es domāju, ka pilsoņiem ir tiesības dzirdēt, kas te notiek, un es kopā ar savu partiju cenšos arī uzjundīt debatas savā valstī uh, par ekonomisko pārvaldību, piemēram. Ļoti nopietni un svarīgi lēmumi šobrīd tiek pieņemti šajā jomā, un ir ļoti maz cilvēku, kas eh, apzinās un saprot, kas notiek. Ja mēs atveram visu šo procesu, ja mēs redzam, ka viena dalībās uh, cīnās pret otru, tad mēs redzam, ka ir interešu konflikti, un mums nevajadzētu baidīties no tā. Tas uh, pievērsīs visu pilsoņu uzmanību tam, kas šeit notiek. Nu, pēdējā laikā cilvēkus gluži vienkārši izlutina televīzija, nepārtraukti tiek rādīti dažādi šovi, un tad pēkšņi ir Eiropa. Un Eiropas gadījumā eh, redzams tikai ēkas vai arī kāds, kas nāk klajā ar paziņojumu par to, kas jau ir pieņemts kā lēmums, tas viss ir garlaicīgi. Tas nav interesanti. Interesanti ir tas, kas notiek dalībvalsts starpā, kā arī dalībvalsts starpā no vienas puses un Eiropas parlamenta no otras puses, piemēram. Tāpēc mums nevajadzētu aizmirst, ka tas, kas patiesi ir interesanti, piemēram, ir trialogs šajā parlamentā, bet arī um, trialogu gadījumā mēs aizveram durvis un nerādam to, kas te notiek. Bet šī informācija būtu interesanti pilsoņiem, ja mēs uzdrīkstētos atvērties, ja mēs uzdrīkstētos pateikt, lūk, mums nepatīk tas, ko padome ir panākusi, mēs vēlamies kaut ko citu, un tādā gadījumā pilsoņi redzētu, ka mēs esam darījuši labāko, viņi sapratīs, ka mums ir jāpanāk kompromiss, bet arī tā ir daļa šīs cīņas, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi demokrātijai un arī Eiropas Savienības izdzīvošanai. Paldies! Paldies Dejanga kungam. Šķiet, ka vairāk neviens deputāts nevēlas izteikties. Tādā gadījumā došu vārdu Hautās kundzei noslēguma komentāriem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies Busuto kungam, kurš šobrīd acīm redzot man neklausās. Saimon, es nu pat teicu, ka es esmu pateicīga tev par to, ka tu uh, formulēji tos punktus, kuros tu nepiekrīti man. Es domāju, ka mums ir nepieciešams tāds kā konsensus panels šajā komitejā, un tu kā N referents arī es laipni aicināts iesaistīties šajā procesā. Mums ir jāatrisina šīs strīdīgās eh, puses, jo pretējā gadījumā Eiropas parlaments nebūs spējīgs virzīt uz priekšu šo jautājumu. Mēs eh, esam tādā kā blokāda situācijā jau vairākus gadus. Vēlos sniegt dažas pavisam vienkāršas atbildes uz taviem jautājumiem, Vienkā, vienlaikus uzsverot to, ka ir nepieciešams par to diskutēt un ir nepieciešams nodrošināt pareizo līdzsvaru. Tātad tas, ka tiek sajaukta publis, publikas piekļuva informācijai un parlamenta un tās, tā iestāžu privilēģijai eh, piekļūt dokumentiem, Es vēlētos norādīt uz to, ka tas ir savstarpēji saistīts. Šī komiteja eh, spēcīgi cīnījusies par to, lai um, panāktu informāciju, piemēram, par mandātiem, kas tiek piešķirti starptautisko sarunu vešanai, lai galu galā varētu sniegt uh, savu pienesumu arī šo te nolīgumu um, diskutēšanā. Es zinu, ka šī parlamenta juridiskais dienests ir sagatavojis lielisku atzinumu par to, kāpēc Eiropas parlamentām būtu jāpiekļūst informācijai par mandātu sarunām, kas tiek sniegts Eiropas Savienības uh, piekļuvēja Eiropas, uh, konvenci... Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Kolēģis aicina jūs tik tiešām iepazīties uz, ar šo dokumentu, jo tas norāda to, kāpēc parlamentam ir nepieciešama piekļuva šiem dokumentiem. Pat ja parlamentam nav tiesības zināt par ko tiek diskutēts eh, jautājumā, kurā gal galā mums ir tiesības pateikt jā vai nē. Pilsoņi gluži vienkārši nezin, kas notiek, un mums ir jāatrod līdzsvars starp Eiropas parlamenta tiesībām zināt un pilsoņu tiesībām zināt. Tas ir savstarpēji saistīts zināmā mērā. Paldies, ka pieminēju šo problemātisko jautājumu par um, telpu, kas tiek atvēlēta pārdomām. Jā, mums varētu būt tāda kā ideja par to, ka eh, lēmumu pieņemšanas procesam parlamentā būtu jākļūst zināmā mērā atklātam un pieejamam. Piemēram, kad ēnu referenti tiekas un diskutē, vai šīs ir sanāksmes, kurās būtu nepieciešams protokols? Es uzskatu, ka nē. Tā nav oficiāla Eiropas parlamenta iestāde bet mums ir jāpublisko šī informācija eh, tad, kad lēmums ir pieņemts. Un arī šajā sanāksmē mēs, piemēram, skaidrojam sabiedrībai, kas notiek. Tālāk par vispārējām sabiedrības interesēm. Jā, galvārds ir jāsaka kopienu tiesai. Es domāju, ka mums būtu jāskaidro likumdošana pietiekamā veidā, lai cilvēkiem uh, lai pārāk daudziem cilvēkiem nebūtu jāvēršas ties, tiesā. Un tā tas notiek, piemēram, NVO eh, žurnālista asociācija gadījumā. Viņi dodas uz tiesu, lai iegūtu interpretāciju par to, ko tad šī likumdiešana gal galā nozīmē. Un es domāju, ka mēs varētu labāk definēt šos, šīs lietas, kas šobrīd ir tikai daļēji definētas. Tālāk, kas attiecas uz dokumentu plūsmu, šo milzīgo dokumentu plūsmu, kurā cilvēkiem būtu jāatrod sevi interesējošā informācija. Jūs teicāt, Bustiela kungs, ka e, pilsoņi iespējams to pat nevēlas zināt, bet viss šīs likumdošanas pamatā ir ideja par to, ka pilsonim ir tiesības pieprasīt dokumentus. Un uh, Nav tā, ka institūcijai ir tiesības definēt, kas pilsonim varētu būt interesanti vai nē. Ja šī te kopīgā virtuālā telpa, ko mēs jau pieprasam tik ilgi, ja tā būtu pietiekami skaidra, ja būtu pietiekami uh, laba informācija pilsonim, kur viņš var atrast uh, sevi interesējušos dokumentus, es domāju, ar to pietiktu. Uh, Šobrīd ir ļoti daudz dokumentu, kas netiek publiskot gluži vienkārši tāpēc, ka mums nav šīs kopīgās virtuālās telpas. Tāpēc es patiesi ceru, ka mums izdosies parast atrast vienošanos starp PPP e un visiem pārējiem. Mums ir jāatrisina šis jautājums, jo pretējā gadījumā padome vaino parlamentu tajā, kā mēs neveicinām šīs likumdošanas pieņemšanu parlaments it kā nav spējīgs pieņemt lēmumu, parlaments nav uzticams, tāpēc lūdzu strādāsim kopā un risināsim šos jautājumus. Lielas paldies! Thank you, Mrs. Hautala. Now... Paldies, Hautalas kundze. Tagad mēs varam pievērsties eh, ceturtajam darba kārtības punktam eh, - darbinieku mobilitātes veicināšana Eiropas Savienībā. Bet vispirms es vēlētos paziņot, ka tūlīt pēc šīm diskusijām kad mēs izskatīsim ziņojuma projektu, ko prezentēs mūsu kolēģi Blinkevičūte, mēs vērsīs, pievērsīsimies elektroniskajai balsošanai. Tas nozīmē, ka visiem vajadzētu sagatavot savas balsošanas kartiņas. Ja jums tās nav klāt, tad lūdzu nosūtiet kādu pakaļ šai kartiņai. Tagad ceturtais darba kārtības punkts. Uzklausīsim Blinkevičotas eh, kundzes prezentāciju par eh, darbinieku mobilitātes veicināšanu Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka atbildīgā komiteja ir nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents ir Unguriāno kungs. Vispirms uzklausīsim eh, atzinuma sagatavotāju Blinkevičūtes kundzi. Pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvi un tad dosim vārdu arī deputātiem diskusijām. Blinkvičūtas kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Uzskatu, ka Ungureānu kunga sagatavotais ziņojums runā par pasākumiem, kas ir paredzēti darbinieku mobilitātes brīvības veicināšana Eiropas Savienībā. Te ir runa par dažādu šķēršļu novēršanu, kā arī par izpratnes veicināšanu par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā. Uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi šajā ziņumā uzsvērt to, ka ir svarīgi aizsargāt migrantu tiesības, kā arī uh, šo migrantu tiesības iesniegt eh, pārsūdzību. Tas nozīmē, ka mums ir jāpapildina Eiropas Savienības tiesību akti ar nosacījumiem, kur būtu paredzētas sankcijas un dažādi līdzekļi pārsūdzībai gadījumā, ja tiek pārkāptas eh, migrantu darba ņēmēja tiesības. Tāpat arī es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz uh, to, cik svarīgi ir cīnīties pret tiešu un netiešu migrantu darba ņēmēju diskrimināciju vai arī par viņu ļaunprātīgu izmantošanu. Bieži vien darba ņēmēji pārvietojas no vienas valsts uz otru, un šiem cilvēkiem nav vajadzīgo valodas zināšanu, līdz ar to viņi nesaprot spēkā esošo um, tiesisko kārtību. Uh, un viņi ir vieglāk ievainojami. Tieši tāpēc es vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi īstenot direktīvu, kura ir runa par minimālo informāciju, kāda darba ņēmējiem ir jāsaņem no darba devēja. Tāpat arī par darba līguma pārskatīšanu. Piemēram, darba ņēmējiem vajadzētu zināt, kur šis darba devējs atrodas, cik ilgi darba līgums būs spēkā, cik uh, ilgi dienā šim darba ņēmējiem būs jāstrādā un tā tālāk. Katram migrantam ierodoties attiecīgajā valstī ir jāsaņem visa aptvaroša informācija par savu darba vietu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu aktīvāk cīnīties pret darba ņēmēju diskrimināciju. Vēl viens punkts. Manuprāt, dalībvalstu varas iestādēm vajadzētu pārbaudīt, vai visi tiesiskie nosacījumi tiek īstenoti. Mums vajadzētu domāt arī par to, kā darbojas eh, darbā iekārtošanās aģentūras. Es vēlētos norādīt, ka ir svarīgi iesaistīt arī eh, sociālās iestādes šajā procesā ir jādomā arī par eh, dažādām profesionālajām organizācijām un to iesaisti. Tas būtu ļoti svarīgi, lai varētu vērsties pret jebkādu migrantu darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka mans sākotnējais atzinums bija garāks. Man nācās to saīsināt. Tas nozīmē, ka jūs varētu iesniegt grozījumus par darba ņēmēju ģimenes locekļiem, par viņu sociālo aizsardzību un arī par citiem jautājumiem. Labprāt uzklausīšu visus jūsu ieteikumus un priekšlikumus, labprāt saņemšu jūsu komentārus un es ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga un mums izdosies uzlabot šo ziņojumu. Tādējādi mēs nodrošināsim labāku darba ņēmēju pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā. Paldies, Blinkevičūtis kundzei. Tagad uzklausīsim komisiju. Gonticas kungs. Merci, monsieur le président. Liels paldies priekšsēdētāji. Man ir jāteic, ka komisija pilnībā var piekrist bāžas, bažām, kādas paudē referente, runājot par uh, kopienu tiesību aktu efektivitāti attiecībā uz uh, strādājošiem no brīvo pārvietošanos un arī attiecībā uz dažādiem referents minētajiem punktiem. Te ir fundamentāls tiesības, kas pastāv jau uh, atrunāts Romas līgumā, strādājuši brīvu pārvietošanās ir viens no Eiropas Savienības pīlāriem. Jāteic, ka šeit arī ļoti daudz uh, tiesību akti ir uh, tieši Dānas līgumā, kas par to runā regulīra direktīva. Bet tas tiesa, ka mēs uh, arī konstatējam praksē ļoti bieži vien uh, darba ņēmējiem šiem strādājošiem migrāņiem šiem strādājošiem, jo īpaši, kas, kas nāk no jaunajām valstīm, viņiem ir grūtības īstenot uh, savas tiesības tiecībā uz uh, vienlīdzīgu attieksmi un brīvu pārvietošanos. Komisija jau kādu laiku ir ļoti aktīvi iesaistījusies informācijas kampaņā. Pagājušajā, ne, pagājušajā gadā arī tika izvērsta informācijas kampaņa, kad uh, arī stājās spēkā regula pāri migrējošo strādājošo sociālām tiesībām arī juridiskie aspekti, kur uh, tiek uzlabot tiesība akti attiecībā uz brīvu strādājušo pārvietošanos. Arī iesaistām dalību valsts sociālos partnerus, Eiropas sociālos partnerus. Bieži vien arī runājām, diskutējām, mēģinām ar uz problēmu risinājumu, lai varētu Eiropas tiesību aktus padarīt efektīvākus atbilstīgi arī komisijas darba programmai. Pašlaik mēs tagad izskatām esošos tiesību aktus par brīvo pārvietošanu, lai varētu šos tiesību aktus padarīt efektīvākus. 16, 12, 68 regula par uh, darbņēmēju brīvu pārvietošanos. Mēs mēģinām rast risinājumus, kas ļautu padarīt šīs tiesības, padarīt šīs efektīvākas Nāk, nākamgad iespējams būs arī likumdošanas uh, priekšlikums. Pašlaik arī izstrādājam ietekmes novērtējumu par iespējamām izvēlēm un nosacījumiem, kādus mēs varētu piedāvāt, lai padarītu šīs tiesības daudz uh, efektīvākas, lai strādājušie pilnībā varētu izmantot tās. Un šeit jāteic, ka jūsu komitejas ziņojums būs ļoti liederīgs. Un arī sniegs ieguldījumu debatēm, kuras notiks, un arī komisija tas noteikti atvieglos darbu, nāk lajā ar attiecīgiem priekšlikumiem un lai padarītu šīs tiesības efektīvākas. Thank you, Mr. Konticas. Paldies. Konticas kungam, un tagad eh, dosim vārdu deputātiem diskusijām. Jekolīno kungs, lūdzu, pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ļoti uzmanīgi klausījos Blinkevičūtis eh, kundzes teiktajā. Es eh, lielākoties varu piekrist viņai. Viņas stāstījums bija ļoti precīzs un arī tika uzsvērtas svarīgākās lietas. Vajadzētu runāt par tām dalību valstīm, kura tiek uh, diskriminētas migrantu darbinieku tiesības. Ir jāatcerās, ka Morēais kungs runāja par divām direktīvām. Viena ir, vienā ir runa par sezonas strādniekiem. Šī direktīva, protams, ir eh, nodrošinājusi lielu progresu situācijas uzlabošanā, taču dalību valstīm vajadzētu izrādīt solidaritāti ir jānodrošina, lai trešo valstu darbinieku devums tiktu uh, novērtēts galu galā viņu paveiktais nodrošina Eiropas Savienības izaugsmi. Ir jāatceras, ka šajos grūtajos laikos solidaritātes princips bieži vien tiek pieminēts, bet pēc tam pilnībā ignorēts. Esmu pārliecināts, ka šis atzinums dos labu pamatu tam, lai šīs dokuments varētu tikt ņemts vērā arī citās komitejās. Mums vajadzētu stiprināt reālas solidaritātes principu, lai astotais pāns patiešām varētu kļūt par pamatu konstruktīvām diskusijām ar citām iestādēm Eiropas Savienībā. Pirmā, protams, būtu komis, padomis, atvainojos, Kerkhop kungs. Priekšsēdētāji, es vēlējos vienkārši piebilst, ka Pirmkārtām vēlos pateikties referentē par darbu, ko viņa ir veikusi pie šī atzinuma. Tāpat ir saskatāma saikne starp šo atzinumu un sezonas darbinieku dokumentu, par ko es, pie kā es esmu strādājis. Mana pieredze norāda, ka šos migrantu darba ņēmējus var diezgan briesmīgi eksploatēt vai nu viņi būtu Eiropas Savienības pilsoņi vai nē. Mums vajadzētu nodrošināt, lai dalībvalstu attieksme pret eh, šiem darbiniekiem būtu pareiza. Ir jānodrošina sadarbības starp nacionālajām iestādēm šajā sakarībā. Es vēlētos paust arī zināmas bāžas. Daļēji tās ir saistāmas ar šo ziņojumu un vispārēju jautājumu par darba ņēmēja pārvietošanās brīvību. Ja darba ņēmējam ir eh, kādas zināšanas, tad ir ļoti svarīgi, zināšanas un prasmes, tad šajos gadījumos vajadzētu nodrošināt uh, saikni ar darba devējiem. Nesen, kad ārsts ieradās no Vācijas uh, Lielbritānijā, viņš īsnībā nebija vācietis, viņš bija no Nigērijas. Viņš pat nevarēja um, izteikties vāciski, bet viņš arī nevarēja, bet viņš varēja runāt angliski, līdz ar to viņam izdevās Lielbritānijā kaut kādā veidā iekļūt e, iestādēs taču pēc tam, kad viņš sāka praktizēt, tad viņš vispār nevarēja saprasties ar saviem pacientiem, līdz ar to viens no pacientiem gāja bojā. Viņam nācās atgriezties Vācijā. Vācijas iestādes viņu turpina nodarbināt, man liekas, ka viņam tagad ir 67 gadi. Šī situācija ir patiešām briesmīga. Ja ir runa par pārvietošanās brīvību, to, protams, vajadzētu veicināt, bet ir arī zināmas prasības, ko mums vajadzētu nodrošināt. Mēs galu galā nevēlamies apdraudēt dažu valstu pilsoņus. Tas eh, būtu bīstami jebkurā valstī, kur šis eh, nigērietis būtu ieradies strādāt. Es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labs, bet mums vajadzētu stiprināt uh, eh, sadarbību starp dalību valstīm. Tas ir gan migrantu darba ņēmēju interesēs, gan arī mūsu interesēs. Mēs brīžiem uh, izturamies tā negribīgi, pretestīgi pret tām valstīm, kas vēlas piemērot šādus noteikumus. Paldies! Tagad eh, varam dot vārdu atkal Blinkevičotis kundzei, kas eh, izteiks noslēguma piezīmes. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī Jakalīno kungām un Kerkhopa kungām. Viņi atbalstīja manu atzinumu. Viņi arī uzskata, ka mums ir jānodrošina darba ņēmēja brīva kustība Eiropas Savienībā. Jakalīno kungs lika uzsvaru uz solidaritātes principu ievērošanu, tā lai neviens netiktu diskriminēts Eiropas Savienības ietveros tā lai visi varētu justies vienlīdzīgi. Es piekrītu arī Kerkhopa kungam. Viņš uzskata, ka mums vajadzētu stiprināt sadarbību starp dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka uh, migrantu darba ņēmēju tiesības tiek uh, ņemtas vērā un lai kompetentās iestādes labāk sadarbojas savā starpā. Esmu priecīga dzirdēt par Eiropas komisijas informācijas kampaņu, kur tiek runāts par sociālajām garantijām migrantu darba ņēmējiem. Ir absolūti svarīgi nodrošināt, lai darba ņēmēji labi pārzinātu savas tiesības. Es ceru, ka tad, kad tiks pārskatīta regula 16 2008, Eiropas parlamenta ieteikumi arī tiks ņemti vērā. Paldies visiem, un es labprāt sadarbošos ar jums arī turpmāk. Paldies Blinkevičutas kundzei. Tagad, kā jau es minēju, mēs pievērsīsimies piektajam darba kārtības punktām, kur ir uh, paredzēta elektroniskā balsošana par aviācijas drošības dosie, uh, kur īpašs uzsvars ir likts uz uh, drošības skaneriem. Mēs eh, gatavojamies pieņemt eh, ziņojumu, ko ir gatavojusi Sargentīnī kundze. Sargentīnī kundze, vai jūs vēlaties eh, ko teikt? Nē, es domāju, ka pietiekami jau ir par to runāts. Es vēlējos uzsvērt izmaiņas, kas pēdējā brīdī tika ieviestas balsošanas sarakstā. Tas ir 19. grozījums. No sākuma es biju tam likusi mīnuszīmi, bet es pēc tam uh, mainīju savu viedokli un tagad tur ir pluss. Tātad 19. grozījumu lūdzu nomainiet no mīnus uz plusu. Okay. Labi. Lielas paldies par šo paziņojumu. We proceed to the vote. Sākam balsot. Tagad. Tagad sāksim balsot. Visiem ir elektroniskās balsošanas kartiņas. And we proceed. Sākam. Pirmais kompromiss ā, lūdzu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums dalīts divās daļās. Pirmā daļa par. Nē, atvainojiet, saka priekšstādātājs, tas atkrīt, jo tiek pieņemts A kompromiss. Bet otrā daļa joprojām paliek spēkā par otro daļu. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pret, 19 pār. Noraidīts. kārtiņa kādam nestrādā zālē. Jūs balsojat pret? Par. Tad, ja par, tad 20 pret 21. Joprojām noraidīts. Desmitais grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts. 11. par pret atturas noraidīts 12 pār pret atturas šķiet noraidīts 13. Labi, pārbaudīsim 12. elektroniski. Sākam balsot. 12. Now closed. Beidzām balsot. 25 pār 17 pret. Pieņemts. 13. pār. Pret. Atturas pieņemts. 14 pār. Pret. Atturas pārbaudīsim. 14. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 17 pret pieņemts, 15 pār pret atturas pieņemts, 16 pār pret atturas pieņemts. Tagad 17. divās daļās, pirmā daļa. Pār pret atturas norēdīts. Otrā daļa pār pret atturas norēdīts arī. 18 pār pret atturas norēdīts. 19 pār pret atturas norēdīts. 20 pār pret atturas noraidīts 21 pār, de, pret atturas pieņemts 22, 23 identiski pār, pret atturas abi pieņemti 24. Atkrīt 24. arī 25 un arī 28. 27 par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas pārbaudīsim 28. Sākam balsot 28. Beidzam balsot. 19, šeit 24 noraidīts. 29 pār. Pret. Atturas. Pārbaudām vēlreiz 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pret 20 pieņemts. B kompromiss. Par pret atturas pieņemts. Līdz 36. viss atkarīja. 36 par. Pret. Atturas noraidīts. 37 par. Pret. Atturas noraidīts. 38 pār pret atturas norēdīts. Trīsdesmit deviņi pār. Kojukungs, priekšsēdi. Nav portugāļu tulkojumu šiem grozījumiem. Šie ir lingvistiski grozījumi un par tiem nevajadzētu balsot. Tādēļ nevajadzētu balsot. 39. labi, 40 par, pret, atturas pieņemts, 41 par, pret, atturas noraidīts, 40, jāpārbauda, pārbaudam 41. Sākam balsot. Closed. 25. 25 pret 18 pieņemts. 42 par pret atturas norēdīts. 43 atsaukt 44 par pret atturas norēdīts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. Dažīgi. Tādējādi atkrīt. 51. par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Vairāk atkrīt. E kompromiss E kompromiss par pret atturu pieņemts. Tagad atkrīt līdz F kompromisam. Vai pareizi sakot, 68. grozījums. 68 atkrīt, labi. F kompromiss par pret atturas pieņemts. Atkrīt atkal daudzi. 78 par pret atturas šeit pieņemts. 79 par pret atturas pieņemts. 80 par pret pret atturas noraidīts. 81 par pārbaudam 80. pārbaudam 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret 19. 81 pār pret atturas pieņemts. 82 atkrīt, 83 pār pret atturas pieņemts, 84 pār pret atturas pieņemts, 85 pār pret atturas noraidīts, 86 pār pret atturas. Pārbaudīsim 88. Pārbaudam. Beidzam balsot. <clears throat> Pieņemts. 89 par pret. Atturas pieņemts. Tagad balsojam par grozīto tekstu. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 41 plus 3 minus. 41 par 3 pret pieņemts. Apsveicam Sargentīni kundzi. Now. Tagad Sāksim septīto punktu. par ziņojums par terorismu situāciju un tendencēm 11. gadā. Prezentāciju uzklausīsim, kur mums sniegs Eiropola direktors Robs Veinraits. Viņu arī silti sveicam mūsu Libe komitejām.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 So, please, if you want to take your seat. Lūdzu, ieņemiet vietas un izbeidziet lūdzu sarunas. I said, we warmly welcome. Tātad mēs veicam mūsu vidū Roba Veindraita kungu, kurš ir Eiropa direktors. Viņš uzstāsies ar ziņojumu par terorismu situāciju un tendencām 11. gadā. Eiropas Savienībā. D. SAT 2011. Mēs uzklausīsim Veinrēt kungu uzstāšanos, un tad būs diskusijas. Lūdzu, vārds jums, direktorkungs. Godētais priekšsēdētāji, godētie deputāti, liels paldies par to, ka sniedzat man iespēju nākt klajā ar uh, jaunāko uh, Eiropā ziņojumu par terorismu aktivitātēm uh, Eiropas Savienībā, ziņojums par terorismu situāciju un tendencēm. Jums ir arī izdalīta šī ziņojuma kopija. Šonadēļ mēs, šodien mēs publicējam šo ziņojumu ar manu prezentāciju Eiropas parlamentā. Šeit uh, ziņojums ir izstrādāts uh, balstoties uz dalībvalstu un ir trešo valstu ieguldījumu, Turcijas, Kolumbijas, ASV ieguldījumu kā arī savācot informāciju arī no starptautiskām organizācijām Interpola un arī no Eirojusta citas starpā. Nu, tas norāda to, kāpē, uh, kāpēc uh, terorisma aktiem ASV terorisms ir uh, joprojām liels drauds uh, Eiropas pilsoņiem. Arī vēlāk šajā komitejā es uzstāšos un runāšu par uh, Eiropas Savienības antiterorisma politikas efektivitāti. Pirmkārt, runājot par statistiku, ir dažādas norādes par terorisma aktivitātēm. Uh, ievērojami ir samazinājušies vairāk uzbrukumu, kurus veids nacionālistu un separātistu organizācijas, pat ja, vi, pat ja visaptvarojušie noziegumu skaits ir visai augsts, bet mazāks nekā iepriekšējos gadus. Tāpat laikā pieaudzis uh, arestu skaits. Um, jo īpaši, kas attiec uz islamistu aktivitāšu dalībniekiem, tur ir arī valstu norādes. Uh, Kopumā Eiropols uh, uzskaita, ka terorismu draudi joprojām ir uh, ievērojami, un to arī pamato tas, ka pieauga arī dažādu draudu paziņojumu skaitu. Paziņojums, kurus veica islamistu organizācijas Eiropas Savienībai, kāds tās ir izteikuši Eiropas Savienībai. Arī pieauga terorisma daudzveidība, terorisma metodas dažādojas, un arī tas, kādā veidā tas atstāja ietekmu uz sabiedrību. Uh, pieauga starptautiskā sadarbības ar dažādām terorismu grupām, pieauga arī interneta izmantošana, lai varētu atbalstīt terorismu grupas, grupu aktivitātes, ir arī jaunas zīmes, pieauga arī sadarbība starp uh, organizēto noziedzību un terorismu. Īsumā desmitajā gadā septiņi cilvēki gāja bojā arī vairāk citi tik nopietni ievērojami pēc eh, terorismu uzbrukumiem desmitā gadā apvienotajā karalistē. Šīs ir tieši tāds pats skaitlis, kāds bija arī 9. gadā. Kopumā 2049 terorismu uzbrukumi tika reģistrēti Eiropas Savienībā. Uh, deviņās dalību valstīs. 611 cilvēki tika aizturēti saistībā ar terorismu uzbrukumiem. Lielākā daļa uzbrukumu vēlreiz ir saistīta ar separātismu, terorismu un arī tika īstenot Spānijā un Francijā. Taču kopumā šos uzbrukumu skaits ir samazinājies par 15% salīdzinot ar atbilstīgo skaitli 9. gadā. par draudu paziņojumiem, un to skaits Eiropas Savienībā palielinājies. 46 draudu paziņojumi tika arī uh, identificēta 10. gadā, salīdzinot ar 42. 9. gadā. Runājot par islamismu terorismu aktivitātēm. Kopējais pārskats mūsu ziņojumā ir tāds, ka mēs norādām uz islamistu terorismu aktivitāšu pieaugumu Eiropas Savienībā desmitajā gadā neliels arī pieaugums attiecībā uz uzbrukumiem. Trīs islamistu uzbrukumi tika veikti Eiropas Savienībā, divi Zviedrijā, vien Dānī, viens Dānijā. Pat, mm, par laimi tas noradīja maz kaitējumu, bet vismaz divi eh, no šiem uzbrukumiem tika īstenot, lai radītu masveida um, slaktiņu. Mēs ņemam arī vērām uzbrukumu mēģinājumu, kur vēlējos organizēt uh, Al-Qaida 2010. gada novembrī ASV, kas būtu varējis radīt ievērojams kaitējums arī Eiropas Savienības pilsoņiem, ņemot vērā to, ka nu, uzbrukums notika līd aparātā un uh, aprīkojums tika pārtverts apņotā karalistē. 15% pieauga arī personu apcietinātu skaits, tad kopumā 179 eh, personas tika aizturēts. 179. Tātad puse no šīm personām tika aizturētas, arestētas, gatavojot terorismā um, aktivitātes uzbrukumus Eiropas Savienībā. Tad salīdzinot, des, des, tie bija 10% 9. gadā uzbruk, citi uzbrukumi, eh, ko bija saistīti ar šiem aiz, aizturētām personām, bija saistīti ar finansējumu un uh, rekrutēšanu. Runātājs runās lēnāk, ļoti labi. Pieaug arī terorisma aktivitāšu sagatavošanas, eh, sagatavošanai iesaistītās personas un to skaits. Kādi no islamista terorismu grupām šie draudi ir lieli un uh, tie ir pieauguši pēdējo 12 mēnešu laikā. Tāpat laikā mēs arī fiksējam, ka uh, islamismu terorismu aktivitātēs iesaistīt ļoti uh, daudzveidīgi iesaistītās puses, organizētās grupas, radikiz, ra, radikalizētī uh, radikāļi arī vēl viena tendence, kā šī terorisma aktivitātes un to vadība no Eiropas Savienības ir samazinājusies, eh, jo ir eh, arestēti ļoti daudz personas un eh, šīs personas bija pārstāvēja tādas autonomas šūnas vai arī vienkārši rad, radikāļi individi, operatori. Es darbojos neatkarīgi. Kopumā terorisma aktivitāte Tas uh, Eiropā ietekmē arī noteikumu pasaulē. Arī vairāki pilsoņi gaišoja uh, arī terorismu uzbrukumos ārpus Eiropas Savienībā, piemēram, Ziemeļā Afrikā, vai par džihādu Afganistānā, Pakistānā un Irākā. Uh, šis, šis karš arī rada joprojām draudus uh, Eiropas uh, valstīs, piemēram, 2010. gada maijā, kad arī tika Francijas iestādes uh, arestēja rekrutēšanas tīklu, kur tika uh, rekrutēti aizdomās turāmie teroristi, pavisam deviņi, kuri uh, pameta 9. gadā uh, Franciju, lai varētu piedal, uh, pie, iesa, piesaist, iesaistīties koalīcijas spēku darbībā Afganistānā, bet uh, tika uzskatīts, ka šie uh, cilvēki tiek Afganistānā apmācīti, lai varētu pēc tam īstenot terorismā uzbrukums Francijā. Tāds bija mūsu e, izmeklējumi un arī izmeklēšanas rezultātā Francijas iestādes arī uh, varēja arestēt šīs personas tiek uzskatīts, kā Eiropiešu skaits, kas piedalās džihādā, ir vairāki simti, bet ir arī citi reģionāli konflikti Afganistānā, Pakistānā un Irākā, kur tiek iesaistīti džihādisti un iespējams, ka Eiropas Savienībā varētu arī tikt rekrutēti vēl papildus brīvprātīgāk brīvprātīgie. Runājot par nacionālistu un separātistu aktivitātēm, kā jau es teicu iepriekš, šāda veida uzbrukumi ir samazinājušies par 15% desmitajā gadā, joprojām 160 uh, separātistu uzbrukumi tika īstenoti Eiropas Savienībā galvenokārt Francijā un Spānijā, arī viens Francijas policists tika nogalināts uzbrukuma laikā Francijā. 349 personu šajā uh, sakarā arī tika arestētas 2010. gadā. Tajā pat laikā separta, separātistu un etnonacionālistu grupas PKK un e, ETA galvenokārt nodarbojas ar uh, izspiešanu, lai finansētu savas aktivitātes. Ir novērojama liela sadarbība arī starp separātistu grupām gan Eiropas Savienības iekšēnā, gan ārpusē, runājot arī, piemēram, par saziņām, kontaktiem, kāda ir uh, fiksēta starp ETU Spānijā un uh, Kolumbijas uh, FARC. Eistamas grupas joprojām ir aktīvas Eiropā vairāk. Nu, novērojami lielāks uzbrukums skaits un arī vārdarbība, kur rezultātā ir seši cilvēki kopumā 45 uzbrukumi. Desmitajā gadā 34 personas tika arestētas un arī tas, pār, tas arī norāda uz to, ka šie skaļi pieauga salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tad arī novērojam nu, starptautiskā koordinācija, pārobežu koordinācija starp šīm teroristu grupām, īcevišķi starp Itāliju un Grieķiju. Arī starptautiskā koordinācija varam attīstās. In... To norāda arī kopējie mērķi dažādās pilsētās un dažādās valstīs. Tāpat arī ļoti līdzīgas operatīvās darba metodes. Mēs izrādam arī solidaritāti eh, tiem, eh, kas atrodas cietumos. Pagājušajā novembrī, kā jūs atcerēsieties, bija paredzēti dažādi uzbrukumi vēstniecībām un arī Eiropas institūcijām. Ir vajadzīga saskaņota kampaņa, kas parasti netiek saistīta ar šāda veida teroristiskiem uzbrukumiem. Protams, 2011. gadā parādījās arī kreisā spārna un anarchistu aktivitātes uzliesmojums. Tas bija saistīts ar globālo ekonomisko recesiju. Recesija, kā mēs visi esam pieredzējuši, ir veicinājusi ne tikai politisko spriedzi, bet arī vairākās valstīs tā ir ierosinājusi gan labās pārna, gan kreisās pārna aktivitātes. Attiecībā uz labās pārna terorismu Eiropas eh, Savienība nesaskārās ar nekādām uh, lielām uh, uztraucošām tendencēm 2010. gadā, bet mēs esam pieredzējuši, ka labās pārna teroristi ir kļuvuši daudz profesionālāki savā darbā un arī savā sagatavošanās darbā. Tie ir kļuvuši arī aktīvāki tieši saistē, tiek izmantoti sociālie tīkli kā līdzeklis rekrutēšanai un propagandas aktivitātēm. It īpaši tiek eh, veidotas eh, saskaņotas darbības eh, jaunākās paudzes piesaistīšanai. Ja ir runa par ekstremismu, tad ir bijuši vairāki incidenti attiecībā ar dzīvnieku tiesību aizsardzību un arī ar vīdes tiesībām. Šie gadījumi notika 2010. gadā. Arī šīs grupas arvien vairāk sāk darboties internetā un tiek izmantotas dažādas komunikācijas metodes, lai atbalstītu tiešu rīcību. Dzīvnieku tiesību aktīvisti ir pārvirzījuši savas aktivitātes no Lielbritānijas uz citām Eiropas Savienības valstīm. Šī tendence sākās 2008. gadā un tā ir īpaši pastiprinājusies 2010. gadā ir arī norādis, ka daži uh, dzīvnieku tiesību anarchistu biedri un uh, citas grupas uh, sāk apvienot savu ideoloģiju. Visās šajās jomās attiecībā uz teroristu aktivitātēm esam identificējuši vairākas kopīgas tendences. Kā jau savas prezentācijas sākumā es teicu, internets ir kļuvis par līdzekli gan teroristiem, gan ekstremistiem. Uh, Tādējādi parādās eh, ļoti liels profesionālisms eh, interneta tehnoloģiju izmantošanā, lai savu ideoloģiju paustu plašākajai, eh, plašākam klausītāju lokam. Tā šī internets tiek izmantots kā komunikācija rīks. Vienlaicīgi mūs uztrauc arī ar vien pieaugušā saikne starp terorismu un organizētās noziedzības grupējumiem. Protams, ka šo grupu ideoloģija ir ļoti atšķirīga, bet bieži vien uh, Šie grupējumi viens otram palīdz, tīpaši runā par finansējumu, komunikācijām un arī ceļošanu. <clears throat> Kriminālā aktivitāte, kādā iesaistās terorista grupas, ir saistīts ar nelegālu uh, vielu uh, pārvietošanu, tirzniecību, ieroču, narkotikas, cilvēktirzniecību, finanšu. Uh, noziedzību un naudas atmazgāšanu, kas tiek izmantotā teroristisko darbību finansēšanai. Separātisku grupas tādas kā PKK ir iesaistītas eh, narkotika un cilvēku tirzniecībā, lai nodrošinātu finansējumu teroristiskajai darbībai. Āfrikā esam pamanījuši saistību starp starptautiskām eh, narkotiku tirniecības organizācijām un cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar islāma teroristiem, kas uh, atrodas Sahālas reģionā. It īpaši par to domā tiesībā aizsardzības iestādes Eiropas Savienībā, ja ir runa par nestabilo situāciju Ziemeļāfrikā. Tā ir radījusi jaunas iespējas teroristiskajām un organizētās noziedzības grupām, lai uh, pārvietotu savus cilvēkus uz Eiropas Savienības teritoriju. Godāmie kolēģi, ņemot vērā 2010. gada secinājumus un it īpaši domājot par uh, eh, arestēto cilvēku skaitu, kas uh, ir arestēti tāpēc, ka tie ir gatavojušies uzbrukumiem, mēs uzskatām, ka uh, terorisma draudu risks ar vienu ir augsts, šie riski arī mainās, un es uh, vēlētos izmantot šo iespēju, lai slavētu policijas un citu tiesību aizsardzības iestāžu darbu Eiropas Savienībā, jo ir novērsti ļoti daudz uzbrukumi Eiropas Savienībā. Un es ieteiktu komitejas locekļiem las, izlasīt šo ziņojumu. Paldies! Ir pieteikušies vairāki runātāji. Tiesti Mērskungs, lūdzu, pirmais. Paldies! Paldies arī Eiropola direktoram par eh, viņu sniegto ziņojumu. Es vēlējos komentēt pāris jautājumu, kas, manuprāt, ir būtiski. Pirmkārt, es domāju, ka vajadzētu atzīmēt, ka pastāv nepārtraukti draudi. Šos draudus nevajadzētu uztvert kā joku, šie draudi patiešām pastāv. Par to mums nepārtraukti atgādina ASV valdība. Tas tika darīts arī pagājušajā nedēļā mūsu vizītes laikā. Mums vajadzētu uzsvērt, cik eh, nozīmīgi ir šie draudi internetā. Ir palielināsies arī rekrutēšana un propagandas aktivitātes. Tas viss tiek darīts tieši internetā. Ir vairāki punkti, kas netika pieminēti. Te ir runa par to, ka eh, sodīto cilvēku skaits Spānijā ir ievērojami pieaudzis. Tas ir saistīts ar to, ka 2009. gadā spriedumi par separātismu, par ETA, ir ievērojami pieauguši līdz pat 332 eh, 2010. Eh, gadā. Spānijā mēs izjūtam vislielāko uzbrukumu skaitu. Pastāv draudi gan par īslāma uh, terorismu, gan par ultrakreiso grupēm terorismu. Spānija ir vienā no pirmajām vietām attiecībā uz spriedumu skaitu, kas ir pieņemti terorismu lietās. Lielbritānija daudz neatpaliek, un arī Beļģijā ir bijuši deviņi vai desmit gadījumi šādās lietās. Es vēlētos eh, teikt, ka Eiropol vajadzētu turpināt darboties eh, kopienas jomā, lai koordinētu cīņu visās dalībvalstīs. Šodien, pateicoties Sofijas iniciatīvai, mums ir paredzēta uzklausīšana par šiem jautājumiem. Noslēgumā es vēlētos paust ko tādu, uh, ko mums visiem vajadzētu zināt. Es arī labprāt iekļautu Sofijas ziņojumā. Tie ir runa par sarunām, ne tikai par tehniskiem jautājumiem, par ieroču nodošanu un arestēšanu. Mums ir jādomā par to, ka mēs īstenībā veicinam šo grupējumu darbību. Sarunu ieilgšana pasliktina drošības komponentu. Tāpat arī es vēlētos teikt, ka parādās eh, dažādi politiski strīdi. Startautiska sadarbība ir ārkārtīgi nozīmīga, un šī iemesla dēļ TECTP ir ļoti svarīga iniciatīva. Tāpat mums ir jādomā par pasažieru datu reģistriem. Ir vajadzīgas eh, garantijas šajā jautājumā. Lielas paldies Kārtreita kungam. Uh, Tiesa Mērskungs, eh, paldies jums. Kolēģi, es neesmu noteikusi maksimālo uzstāšanās laiku, taču lūdzu centieties izteikties pēc iespējas īsāk, tā lai mēs varētu dot vārdu arī atbildēji. Gomes skundze nākamā. Runātāja nevies aiz mikrofons. don Luis. Dios te bendiga. Negociar. Mi Z. But my... Oh, yes, it's working. Okay, it's working. It's working. Šīs mikrofons darbojas. Jūs pieminējāt, ka mikrofons atkal tiek izslēgts. Šīs mikrofons darbojas, tas otrs nedarbojas. Lūdzu, pārsēdieties šeit. An... Jūs eh, pieminējāt, ka pastāv tieša saiknē starp eh, terorisma darbību un organizēto noziedzību, tīpaši ieruna par finansēšanu. Protams, ka offshore ir eh, ļoti būtiski šajā procesā. Vai jūs eh, savās sarunās ar Eiropas Savienības valdībām uzsverat šo punktu? Un vai jūs aicinat eh, kaut ko darīt šajā sakarībā, tad, lai kontrolētu offshores? Tā, lai tie neveicinātu uh, saiknes starp organizēto noziedzību un terorismu. Vai jūs esat dokumentējuši šos pierādījumus par to, ka offshore dod savu ieguldījumu šajos procesos? Uh, Es arī gribētu saņemt eh, sekojušu informāciju. Jūs uzsvērāt, ka uh, pastāv uh, pieauguši draudi Sahelas reģionā un it īpaši, ka pastāv saiknes starp starptautiskajiem narkotiku tirgoņiem, it īpaši no Latiņa Amerikas un dažām valstīm Āfrikā, kas, uh, diemžēl, ir kļuvušas par nestabilām valstīm. Kad mēs parlamentā veicām savus pētījumus par uh, Uh, ārkārtas izdošanām mēs konstatējām, ka pastāv ļoti lieli trūkumi Eiropas lidostās attiecībā uz drošību. It īpaši šeit ir runa par Iberijas pussalu. Mēs taču visi zinām, ka Iberijas pussalu izmanto šie narkotiku tirgoņi un arī uh, organizētajā teroristiskie grupējumi. Vai situācija, šajā, situā, vai situācija šeit ir uzlabojusies? Paldies, nākamais Kērkhopa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Veinrēta kungam par uh, viņa ziņojumu. Viņa stāstījums bija ļoti labi strukturēts. Šie ziņojumi ir interesanti arī saistībā ar to, kas tajos nav iekļauts. Attiecībā uz jūsu komandas darbu ne visu, protams, var uzskaitīt. Ir pilnīgi skaidrs, ka jums ir izdevies veiksmīgi darboties, novēršot teroristiskus uzbrukumus. Esmu ļoti pateicīgs jums un jūsu kolēģiem pār jūsu veikto. Pavisam īsi, eh, šī cilvēku plūsma no Ziemeļāfrikas un eh, Eiropas Savienības spēku iesaistē eh, caur NATO Lībijā, kā jūs domājat, kā tas ietekmē pašreizējo viedokli? Uh, attiecībā uz drošības stratēģiju, pie kuras jūs strādājat? Vai tas, eh, vai tā palielina vai pazemina terorisma draugus? Tā kā es esmu referents arī attiecībā uz ES pasažieru datu reģistru nolīgumu, tad es vēlētos atgādināt, ka pirms eh, dažiem mēnešiem mēs ar savu kolēģi strādājām arī pie kibernoziedzības direktīvas. Vai jums šis mūsu darbs palīdzēs strādāt eh, Eiropol tuvākajā laikā? Albrecht kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Veindraita kungām par šo prezentāciju. Tad, kad es redzēju šo ziņojumu un uzklausījos uz stāstījumu, mani nedaudz uztrauca tas, ka ir ļoti grūti sekot eh, debatēm par terorismu stāvokli Eiropas Savienībā, jo īstenībā uh, Eiropā nemaz nepastāv reāla terorisma definīcija. Man ir radies tāds iespējas, ka mums vajadzētu par to diskutēt eh, vairāk. Ja runa par terorismu aktivitātēm, kas notiek tieši šeit. Manuprāt, eh, liela daļa no tām lietām, ko jūs pieminējāt eh, savā ziņojumā, nav, protams, normālas. Tās ir organizētās noziedzības darbības. Nezinu, vai tās var definēt par terorismu. Varbūt mums vajadzētu skaidri nodefinēt, kas tad ir terorisms Eiropas Savienībā, lai mēs zinātu, par ko mēs runājam. Man ir radies tāds iespējas, ka mēs eh, arvien vairāk eh, dažādus noziedzības veidus sametam lielajā terorisma katlā. Dažkārt mēs varam teikt, ka tas ir tāds kā sporta terorisms, bet īsnībā tā ir organizētā noziedzība. Tie ir noziegumi, kas eh, var būt saistīti ar teroristiskām aktivitātēm, taču es domāju, ka Mums vajadzētu likt uzsvaru uz reāliem terorisma draudiem un uzbrukumiem. Es, protams, nenoliedzu, ka tādi pastāv. Šis draudu līmenis ir augsts un mums ir kaut kas jādara šīs lietas sakarā. Taču es uzskatu, ka mums vajadzētu būt efektīvākiem un arī mums vajadzētu noteikt skaidrāku definīciju. Pirker kungs, paldies priekšādātāji. Es eh, vēlētos pateikties par šo ziņojumu, un es gribētu teikt, ka, protams, ka šis draudu līmenis ir augsts, un mums ir jāatrod arī attiecīga stratēģija. Tieši tāpēc arī iztoda, iestādēm vajadzētu pielāgot savas stratēģijas. Man ir vairāki jautājumi. Mēs eh, diskutējam eh, no vienas puses arī par šiem drošības skaneriem. Kāds ir jūsu vērtējums par šo skaneru ieguldījumu? Uh, terorismu apkarošanā un novēršanā. Otrs jautājums. Jūs runājāt par to, ka trans uh, nacionālā sadarbība starp teroristiem arvien pieaug. Mans jautājums, vai datu piegāde no dalību valstīm ir pietiekama, lai Eiropola varētu veiksmīgi darboties un pieņemt dažādas pasākumus? Trešais jautājums attiecas uz eh, pieaugošo arestu skaitu, ko, protams, varētu apsveikt. Ar kādiem pasākumiem ir eh, saistīta šī, eh, š, saistīta šie āresti? Un pēdējais jautājums. Jūs runājāt par finansēšanas avotiem, par terorisma aktivitāšu finansējumu. Kāda ir jūsu pieredze? Vai cilvēku tirsniecība un cilvēku kontrabanda, un it īpaši no Āfrikas, Vai tas arī varētu būt uh, finansējuma avots terorisma aktivitātēm Eiropas Savienībā? Paldies, un man ir prieks jūs sveikt šeit parlamentā no jauna. Kolēģi, manā sarakstā ir vēl astoņi runātāji, mūsu rīcībā ir vēl pusstunda. Līdz šim jūs esat eh, bijuši diezgan disciplinēti. Lūdzu, turpināsim strādāt tādā pašā garā. Katram būs ne vairāk kā divas minūtes, tad mums izdosies iekļauties atvēlētajā laikā. Nākamais kučētas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos runāt par Itālijas gadījumu, bet es domāju, ka līdzīgi ir arī citās valstīs. Runa ir par četriem islamistu organizētajiem atentātiem, sešiem mm, islamistu astoņiem separātistu un tā tālāk. Man Itālijā tomēr nav radies tāds iespējas, ka šādi atentāti ir tikuši organizēti. Es vēlētos tomēr vairāk uzzināt par šo te klasifikāciju, kāda tiek piemērot uh, terorismu uzbrukumiem. Ja, piemēram, šī te uh, statueta, kas tika iemest Berluskonī sejā, vai uh, šis gadījums arī varētu tikt klasificēts kā uh, terorisma akts? vai gluži vienkārši tas, tā, tā ir tāda iracionāla rīcība no attiecīgā cilvēka puses. Vai tādu gadījumu, kur mēs uzskatām par terorismu aktu, vai tam ir jābūt organizētam pasākumam? Otrs jautājums par organizēto noziedzību. Runājot par organizēto noziedzību, un krimināliem uzbrukumiem ir bijis ļoti daudz šādu gadījumu visā Eiropā. Un šie skaitļi iespējams būtu satraucoši, bet ziņojumā par šo punktu nav nekādas informācijas tiek runāts eh, par eh, šīm izvietotajām bumbām, par eh, da, uzbrukumiem pret politiķiem, žurnālistiem, tiesnešiem. Tas viss notiek vairākās valstīs. Bet par manis pieminēto punktu nekas nav minēts. Un noslēgumā par apvienoto karalisti. kāpēc apvienotā karalista nav spējusi klasificēt uh, uzbrukums, ņemot vērā to, ka tomēr cilvēki ir tikuši aizturēti. Mums būtu nepieciešams skaidrāks priekšstats par terorismu, lai tas viss nebūtu tikai un vienīgi ideoloģiski prezentēts, un lai terorisms nebūtu gluži vienkārši tāda kā modas lieta un mafija turpinātu nogalināt visā Eiropā. Paldies! Thank you. I also wish to thank. Paldies. Saka Pusatev kungs, arī es vēlētos pateikties Venrēt kungam par ļoti interesanto prezentāciju un arī par darbu, eh, ko viņš šitienā veic. Viens no punktiem, eh, kas izriet no jūsu ziņojuma, ir punkts, kurā teikts, ka uh, pašreizējais un turpmākais imigrā, imigrantu pieplūdums no Ziemeļāfrikas varētu atstāt ietekmu uz drošības situāciju Eiropā. Un jūs sakat, ka individi ar teroristiskiem mērķiem varētu iekļūt Eiropā kopā ar šo lielo skaitu imigrantu. Man šis paziņojums šķiet ļoti spēcīgs, un es vēlētu zināt, uz kādiem datiem pamatojoties jūs nākat klajā ar šādu paziņojumu, un ko Eiropola dara, lai cīnītos pret šo, šiem potenciāliem draudiem. Un tāpat es vēlētos arī uzzināt, vai Eiropola ir nosūtījis savus cilvēkus um, kādā misijā, piemēram, uz tādām valstīm kā Malta un Itālija, kur šobrīd ir šāds imigrantu pieplūdums. Paldies! Paldies, Papa Nikolau kungs. Veinrēt kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Tik tiešām viss jūs teiktais ir ļoti nozīmīgs. Mans jautājums ir sekojošs. Jūs pieminējāt eh, šo pastiprināto koordināciju, pieaugušo koordināciju teroristu starpā dažādajās dalībvalstīs. Un jūs pieminējāt arī uh, internetu kā um, instrumentu, kas tiek izmantots. Šajos skaitļos un tendencēs, kuros jūs prezentējāt, mēs varam pamanīt, ka terorisms skar 15 dalībās no 27. Vai tas ir tāpēc, ka jūs nesat saņēmuši informāciju no pārējām 12, vai arī uh, ir eh, citas problēmas un jautājumi, par kuriem mums arī būtu vērts saņemt informāciju. Paldies! Paldies, Mārēs kungs! Paldies priekšsētājiem un paldies Veinraita kungam eh, no mūsu grupas eh, puses. Paldies Eiropālām par darbu, kur jūs veicat. Tie, kas ir iepazinušies ar, ar Eiropālu darbu, apzinās, ka tā ir diezgan neliela organizācija, kurai ir grūti sagatavot šādus ziņojumus. Eh, šis aicinājums definēt eh, terorismu, ko izteica kolēģi. Es gribētu tomēr teikt, ka jums ir definīcija terorismam dokumentā, un es vēlētos uzdot tikai vienu vienīgu jautājumu. Mēs šobrīd saskaramies ar problēmām Eiropas parlamentā, runājot par iekšējo eh, drošību, stratēģiju, dažādiem ziņojumiem attiecībā uz organizēto noziedzību. Mēs saskaramies ar problēmām, definējot to, kas ir Eiropols spēcīgākais produkts, proti organizētās noziedzības draudu izvērtēšana. Un kā jūsuprāt, jūs varētu izmantot savus resursus, ņemot vērā jaunos izaicinājumus terorismu jomā? Ta, piemēram, Amerikas Savienotās laists, eh, valsts ir pārskatījušas eh, tos līdzekļus, kas tiek atvēlēti organizētajai noziedzībai. Viņi eh, centās panākt uh, to, lai resursi tiktu izmantot pienācīgi. Un es domāju, ka ir vērts paraudzīties uz to, kas šobrīd, piemēram, notiek Ziemeļāfrikā. Mums ir ļoti uzmanīgi jāparedz resursi, un mums jācenšas pienācīgi izvērtēt, kāda ir drauda pirms mēs eh, ķeramies eh, pie darba un eh, varbūt pat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 Okay, I, I confess we went around the room with a screwdriver this morning <laughs> and doing all the... Jā, mēs šorīt... Jā, tikai zaļo mikrofonu darbojas šorīt, tāpēc es izteikšos, tik, izteikšu tikai vispārējais komentārus. Protams, pilnīga drošība nav nodrošināma. Bet es domāju, ka nav pareizi arī tas, kā mēs dažkārt aplēšam eh, draudu līmeni. Mums šķiet, ka mūsu pieeja varbūt ir pārāk lineāra. Mēs it kā sakam, jā, ir bijis mazāk teroristu uzbrukumu, bet varbūt eh, gal galā draudi ir lielāki. Tātad šis te draud līmenis nav lineārs. Mēs runājam par augstu līmeni un zemu līmeni, bet uh, ir jādomā vairāk, un jo šāds izvērtējums mums nepalīdz. Arī ASV ar šo te uh, dažādo krāsu sistēmu šķiet, ka tas viss ir daudz vienkāršāk nekā patiesībā ir. Nu, daļēji tāpēc, ka mums ir jārisina šī problēma politiski mums jādomā uh, par to, ka ir zinām iemesli, kāpēc teroristi tiek rekrutēti. Spiediens darbojas, bet nevienmēr tas darbojas. Dažkārt tas ir kontraproduktīvs, un šis spiediens ir pamats arī rekrutēšanai, kā uh, uh, Diemērskungs teica, un dažkārt Mums ir jābūt prātīgākiem, izmantojot spiedienu, ir jādomā par pamatiesībām, uz kurām daži jau atsauc, atsaucās, lai šis te spiediens nebūtu. Um, neatstāt negatīvu ietekmi uz pilsoņiem kā tādiem, bet jo īpaši arī neveicinātu ar rekrutēšanu. Pamattiesības ir ļoti nozīmīgs, jo īpaši šai komitejai, un mums ir jādomā arī par budžetu un ekonomikas apsvērumiem. Uh, Šobrīd nav nevienas administrācijas, kurai nebūtu jāpiedomā pie līdzekļu ierobežošanas arī veselības un izglītības jomā, un cīņa pret terorismu bieži vien izmaksā ļoti dārgi. To mēs redzam kaut vai ķermeņa eh, eh, skeneru gadījumā. Mums ir jādomā par to, vai pasākumi ir proporcionāli, ņemot vērā arī līdzekļus, kurus mēs tam atvēlam. Paldies, turpin priekšsēdētāji, un jūs noteikti varat uh, runāt par šiem jautājumiem arī pēcpazienā, kad būs uzklausīšana par šo tēmu. Mūderkungs. Tālāk. Jā, paldies. Es arī es vēlētos pateikties Veinrēt kungām par ievadrunu. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Ja mēs paraugamies uz pašreizējo situāciju Eiropas likumdošanas jomā, vai saskaņā ar jūsu viedokli tā ir pietiekami vai arī jūs ieteiktu komisijai un parlamentam nākt klajā ar citiem pasākumiem? Vai ir pietiekama likumdošana tāda, kā tā ir formulēta šobrīd? Paldies! Es domāju, ka arī uz šo jautājumu mēs atbildēsim plašākā kontekstā. Man būtu arī viens komentārs un viens jautājums. Komentārs Es priecājos par šo ziņojumu. Man rodas tāds iespējas, ka ar katru gadu šis ziņojums ir arvien labāks, un tas varbūt veicina arī to, ka dalībvalsts sniedz arvien vairāk un vairāk informācijas, jo, protams, ka jūs esat atkarīgi no tā pienesuma, kur jums piegādā dalībvalsts. Tāpēc es domāju, ka šī ir ļoti laba procedūra, un tā noteikti uzlabosies ar katru gadu. Es uh, vēršos arī pie padomas un komisijas vairāk nekā pie jums. Es domāju, ka mēs ik gadus izvērtēsim terorismu draudus. Tad mums ir jāizvērtē arī mūsu reakcija uz terorismu draudiem. Un to mēs līdz šim nesam darījuši. Tātad ne tikai ziņojums, kuru mēs gatavojam tagad, bet lai mums būtu arī priekšstats par tendencēm. Mums ir nepieciešams šāds ziņojums. Mans jautājums sasauc ar to, ko teica Jans Albrechts un citi par terorismu definīciju. Jo, godīgi sakot, man rodas iespējas, ka definīcija praksē kļūst arvien plašāka un plakš, plašāka. Piemēram, Um, ekstrēmu labējo spēku un ekstrēmu kreiso spēku uh, sadursmi. Šīs sadursmes laikā viens cilvēks tiek stadurts, piemēram, vai runa ir par gluži vienkārši cīņu vai uh, terorismu. Tas, kas līdz šim tika uzskatīts par uzbrukumu cilvēkam, uh, slepkavību, tagad tiek uzskatīts par terorismu. Vai terorisms ir kas tāds, kas attiecas uz dalībās nacionālo drošību vairāk nekā uz uh, atsevišķiem individiem? Un bieži vien mēs sakam arī, teroristu uzbrukums ir kas tāds, kam ir ietekme uz sabiedrību plašākā mērogā. Bet tad man jādomā par šo incidentu Nīderlandē pirms eh, gada un divām nedēļām šķiet tas notika. Tūkstošiem cilvēku pulcējās, arī karalieni bija klāt. Ļoti svinīgs pasākums, tāda kā piemiņas diena. Daudz cilvēku vienkopus un, un viens eh, dīvains cilvēks kliedz bū, bū, un izcēlā, bumba, izcēlās eh, panika. 65 eh, cilvēki guva nopietnus ievainojums tikai tāpēc, ka kāds pēkšņi izkliedz šādu saukli. Tātad milzīgi ieteikumi uz visu sabiedrību. Cilvēkiem pēkšņi šķiet, ka ir milzīgs uzbrukums un televīzija pievērstam uzmanību. Bet uh, patiesībā cilvēks tikai izkliedz šādu te saukli bumbu. Tātad, kur mēs novelkam līniju starp parastiem krimināliem nodarījumiem un terorisma aktiem. Es domāju, ka mums būtu jābūt piesardzīgākiem šajā ziņā. Es domāju, ka tie arī ir visi jautājumi, kas bija kolēģiem, un jūs tagad varētu atbildēt. Lūdzu. Lielas paldies! Paldies! Es mēģināšu arī atbildēt specifiskiem jautājumiem un arī mēģināšu rēģēt uz komentāriem. Daži bija arī paziņojumi runāt par Ziemeļāfriku. Protams, ka tās mums ir bāžas Eiropolam un eh, dalību valstīm un Eiropas Savienības eh, iekšējai drošībai. Mēs īpaši esam satraukti par eh, to, kādā veidā NATO vai arī kā citas starptautiskas aktivitātes šajā reģionā varētu tikt izmantotas, ļaunprātīgi izmantotas ekstrēmu o, organizāciju interesu labā. Un mēs arī raugāmies, eh, cik tālu mēs varam aizpildīt politisko tūkšumu šajās valstīs. Tad arī esam satraukšies par to, uh, cik ļoti uh, stabilitātes trūkums ir mazinājis arī policijas iestāžu darbību un arī citu tiesību sargājušo iestāžu darbību, uzturot uh, sabiedrisko kārtību šajā reģionā. Tas, protams, arī veicina noziedzīgas un iespējams arī terorisma aktivitāšu attīstību šajā reģionā. Īpaši esam, protams, satraucu, satraukšies par to, cik lielā uh, daudzumā migranti ierodas Eiropas dienvidu daļā, un tā ir vismaz iespēja organizētām noziedzības grupām, jo īpaši arī terorisma grupām pārvietot personas un par to jārunā ļoti skaidri. Līdz šim mums nav tiešu pierādījumu par to, ka terorisma organizācijas to darītu, bet, manuprāt, tā ir ļoti saprātīga hipotēze, ņemot vērā to, ka mums ir uh, informācija par to, ka or organizētas nozacības grupas bieži vien arī necilvēcīgos apstākļos personas pārvieto pārvidus jūrai uz Eiropu. Mēs, protams, situācijai sekojam uzmanīgi. Uh, arī Eiropas uh, dalība valstu iestādes to arī dara, un atbildot arī šeit uz pustilkungu sacīto, arī Eiropol operācijas, uh, operacionālā komanda arī ir šajā reģionā, un arī Itālijā. Mēs strādājam kopā ar Frontex uh, un Itālijas iestādēm, lai izvērtātu informāciju, kāda ir apkopota no operācijām, kas notiek šajās, re, šajā reģionā. Mēs arī uzklausām pils, eh, personas, kas ierodas no Ziemeļāfrikas uz Itāliju, lai varētu arī redzēt, cik lielā mērā organizētā noziedzība ir iesaistīta, lai izmantotu šo drošības uh, situācijas caurums. Pašlaik nav mums konkrētu uh, pierādījumu par terorismu aktivitātēm, terorismu grupu aktivitātēm šeit cilvēku pārvietošanā. Tālāk, runājot par, eh, bija par situāciju citietā Āfrikā, mēs esam, protams, satraukti arī par uh, uh, sadarbību, kas notiek starp uh, starptautiskām narko, starptautiskām narkotiku. Uh, organizācijām un arī islāmistu ekstrēmistu grupām. Atbildot uz specifisko jautājumu, nē, mēs neesam konstatējuši konkrētu saistību starp cilvēku tirzniecību no šī reģiona un terorisma aktivitātēm. Tālāk par terorismu definīciju kā tādu ir definīcija, kur mēs izmantojam ziņojumā Protams, kā to var interpretēt dažādi, mums ir jābūt piesardzīgiem, protams, par to, cik eh, un ko mēs iekļaujam šajā definīcijā. Varu arī pilnībā piekrist jūs, komentār, jūs komentāriem par šo, bet eh, šo definīciju ir izstrādājis dalība valsts, par to ir vienojušās. Ļoti svarīgi, lai mēs arī lasītu šo ziņojumu, ņemot vērā eh, vienprātība konsensus, kāds ir panācis dalība valstī. Mēs strādājam ar tām kopā, lai varētu vienoties par šo definīciju un arī. Uh, Eiropāls arī nespriež uh, par to, ko dalība valsts uzskata par terorismu noziegumu. Mēs saņemam ieguldījumus un informāciju no dalību valstīm, un mēs vienkārši apkopam šo informāciju un iekļaujam ziņojumā. Piekrītu, jā, ka ziņojums uzlabojas arī savā kvalitātē, nu tur ir arī trūkumi, es arī atzīstu, esmu pirmais, kas atzīstu šī ziņojuma trūkumus. Uh, Mēs neiekļaujam pilnīgi varbūt visus informāciju, ko mēs gribētu, attiecībā arī uz informāciju, kur mums iesniedz dalību valstīm. Trūkst arī daži statistika par ārestiem un tam līdzīgi, bet piekrīt arī, ka tas tikai viens indikators no tā, kāda ir esošā terorisma situācija Šim ziņojumam ir savi, savas robežas. Mēs šeit runājam par situāciju, un tur ir arī tendenci analīze, bet uh, pretēji uh, nu, uh, organizētai noziedzībai un ziņojumā par to mums šeit nav kopīga tāda vispārēja analīze par terorismu situāciju, mums nav piekļuvē uh, visai informācijai par šo, un līdz ar to mēs nevaram veikt tādu padziļinātu analīzi, un jebkurā gadījumā mēs šāda veida analīzi nevarētu publicēt. Un, jebkurā gadījumā, nu, domāju, kā arī par spīti trūkumiem ziņojums uzlabojas. Un tur ir arī uzticami indikātori par terorismu draudiem. Tālāk par kreiso vai labējo politisko spēku aktivitātēm jāteic, ka kas aizņem visai nelielu ziņojumu daļu, lielie skaitļi, galvenie skaitļi uh, saistās ar ETA darbību, kas rada liels problēmas dažās dalību valstīs, jo īpaši arī islamistu terorismu organizācija aktivitātes ir mūsu uzmanība centrā un arī galvenā dati informācija šai ziņojumā norāda arī uz bažām, kādas izriet no tieši šo terorismu organizāciju aktivitāti. Interesants jautājums starp uh, uh, jautājums saiknis starp uh, terorismu aktivitātēm un organizētas noziedzību. Bieži vien šīs organizācijas ir neatkarīgas, tur nav tiešas komunikācijas, bet ir arī norāde uz to, ka palielinās šīs saziņas arī Āfrikā un citu vietu jo īpaši runājot arī par uh, aktivitāšu finansējumu, par to, ir arī iespēja ar internetu starpniecību iegūt uh, papildus finansējumu. Tas pievērš arī pirms terorisma organizāciju uzmanību un tādējādi viņas arī savā starpā satuvinās. Tālāk runājot par specifisku jautājumu no Gomes kundzes par naudas atmazgāšanu. Šeit mēs esam satraukti par to, kādā veidā šīs uh, offshore uh, vietas tiek izmantotas, lai varētu nodrošināt naudas atmazgāšanu, to īpaši izmanto organizācija noziedzības organizācijas un ka to varētu izmantot arī terorismu organizācijas, bet pašlaik par to mums nav īpaši daudz informācijas. Tālāk organizēto noziedzību un terorismu aktivitātēm ir saikne un sadarbības starp abiem. Mēs redzam, ka efektīva policijas atbilde uz šo sadarbību ir uh, izsekot nelegālajiem finansējumam, uh, arī tos identificēt internetā, analizēt informāciju un pārtvērt informācijas apmaiņu. Mēs arī aizvien vairāk redzam nepieciešamību pēc konsekventas politikas, lai varētu cīnīties ar organizētu noziedzību un terorismu. Jābūt daudz lielākai sinerģijai arī Eiropa, Eiropolā, arī Eiropas Savienības stratēģijās un arī dalībvalstu nacionālajās stratēģijās jābūt ciešākai strat sinerģijai starp cīņu starp pret organizētu noziedzību un terorismu iestādēm jāstrādā kopā un jāizmanto šīs sinerģijas Eiropolā. Terorisms uh, veido svarīgu, bet nelielu mūsu aktivitāšu daļu, apmēram 9% no mūsu resursiem, salīdzinot 30%, kādus mēs atvēltam cīņā pret nelegālo narkotiku tirzniecību. Tā. Nu, šķiet, ka ceru, esmu atrun atbildējis visiem jautājumiem. Uh, Eiropola darba laikā nesmu arī konstatējis kāds īpašs uh, uh, trūkumus lidostās Iberijas puslā vai citviet. Es domāju, ka kibernoziedzība stratēģija arī pasažieru dati un tam līdzīgi, protams, tas rada arī uh, dažādas drošības draudus. Uh, Arī datu aizsardzības režīms mēģina arī maksimizēt šo datu aizsardzību, jo notiek ļoti ievērojama policijas datu informācijas apmaiņa. Šajā cīņā pret kibernoziegumiem direktīvā ir jāņem vērā ievērojamais uh, nelegālais interneta. Uh, Uh, izmantošanas palielinājums, lai varētu veicināt terorismu aktivitātes, un policija nepieciešami rīki un līdzīgi, lai varētu cīnīties pret uh, šādu veidu aktivitātēm. Es ceru, ka esmu atbildējis visiem jautājumiem, bet es esmu gatavs, protams, arī atbildēt uz papildus jautājumiem, jums tādi ir. Nodekums, lūdzu. Mans jautājums bija par to, vai esošā likumdošana ir pietiekama Eiropolam, lai Eiropols varētu darīt savu darbu vai nepieciešama vairāk likumdošanas. Atvainojiet, ka neatbildēju tieši šo jautājumu. Es ceru, ka pēcpusdienā mēs tieši runāsim par šo punktu, jo tas ir ļoti cieši saistīts Eiropolam. Jāteic, ka Eiropas Savienība ir uh, strādājusi uh, ļoti daudz pēdējo desmit gadu laikā, lai uh, darītu uh, visu, lai izstrādātu terorisma apkarošanas likumdošanu. Mēs varam, protams, arī esošo likumdošanu padarīt efektīvāk. Paldies! No ja nav nekādu citu komentāru, tad neviens deputāts nevēlas izteikties. Tas nozīmē, ka Mēs atsāksim darbu pie pretterorisma politikas e, šajā pēcpusdienā no 15.00. Tātad uzskatīsim, ka šīs darba kārtības punkts ir izskatīts. Vēlreiz paldies Veinraita kungam par viņa prezentāciju un arī par sagatavoto dokumentu. Šīs dokuments ir nodots katram deputātam. Mums vēl ir atlikušas dažas minūtes līdz koordinātoru sanāksmē, kas būs slēgta sanāksme. Es vēlētu pateikties, vēlētos pateikties visiem deputātiem, es vēlētos pateikties arī Veinrēta kungam un 11.30 sāksim koordinātoru sanāksmi.